ir bijis pagrieziena punkts, kad pagaidu robežu kontrols ir kļuvušas pastāvīgas un dalību valstis var darīt ko un kad grib ieviest, pagarināt kontrolas 50 reizes kopš 2015. gada. Tas ir pilnīgi nelegāli, bet komisija neko nav darījusi, lai sodītu šīs dalību valstis. Piemēram, Vācija šā gada aprīlī pagarināja robežu kontroli ar Austriju. Uh, aizbildinoties ar imigrāciju. Es gan nezinu, kā tad imigranti varētu pāršķērsot uh, um, Horvātijas robežu, iekļūt Austrijā un tad nonākt Vācijā. Bet mums ir uh, jācīnās pret apdraudējumu Schengenai un jāaizstāv brīva personu pārvietošanās. Paldies! Saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs godātie kolēģi, līdztiesība, daudzvalodība, pārvietošanās brīvības ir Eiropas Savienības pamatā. Mēs nevaram pieļaut, ka Covid-19 pandēmija mūs noved pie dīvainas situācijas, ka četras valsts, kas Eh, nav Eiropas Savienības dalību valstis, ir iekļautas Schengenas zonā, bet Malta, Horvātija, Rumānija un Bulgārija, kuras ir uh, Eiropas Savienības dalību valsts, joprojām atrodas ārpus Schengenas zonas. Es prasu no jums darīt visu iespējamo, lai šīs valī, dalību valstis tiktu iekļautas Schengenas zonā. Mēs nevaram samierināties ar robežu slēgšanu, ko piedzīvojām pēdējā laikā. Uh, valstis ieviesa robežu kontroles, kā tām patika, kurā brīdī tās vēlējās. Tās ir mūsu kopējās robežas, mūsu kopējā telpa, un tā ir kopīga visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Paldies! Nākamais runātājs Bogdāna kungs. Ekscelences. Rumānijas iekļaušanās eh, Eirozonā nav kaut kāda kaprīze, ko mēs prasām izpildīt. Mē, Rumānija nodrošina sezonas darbiniekus, un tiem nav nodrošināta kvalitatīva veselības aprūpe vai darba apstākļi uzņēmēju valstīs. Un, e, Rumānija izpilda visus tehniskos kritērijus jau kopš 2011. gada, bet tā joprojām netiek uzņemta Schengenas zonā kaut arī uh, mēs uh, esam ļoti eirooptimistiska valsts. Un, diemžēl, tādas valstis kā Nīderlande gadiem ilgi bloķē mūsu uzņemšanu uh, un aicinātu uh, premjerministru Mārku Rūti pārdomāt savu nostāju, kurš apvaino mūs uh, cigarešu kontrabandā un citās vietās. Jautājums, kādēļ uh, rumāņi vienmēr tiek sodīti, kaut gan viņi ir visproeiropeiskākie Eiropas Savienības pilsoņi. Paldies, nākamā Sipels kundze. Paldies! 35 gadi Schengenai tas ir īsts veiksmes stāsts, un tagad uh, Slēdzot robežas Covid epidēmijas laikā, mēs konstatējam, ka šis sasniegums nav pašsaprotams, kaut arī tas ir nepieciešams. Šengen eh, eh, ir nepieciešama, lai eh, varētu nodrošināt preču, medikamentu, kustību, pakalpojumu sniegšanu, bet tas ir daudz kas vairāk. Var, cilvēkiem ir tiesības strādāt, mācīties ne tikai vienā valstī un Tāpat šīs zonas pastāvēšana veicina sapratni un atšķirību mazināšanos. Un es aicinu komisiju un dalību valstis turpmāk stiprināt un attīstīt Schengenas zonu un lai mēs visi kopā ikdienas dzīvotu vienotā Eiropā. Paldies! Nākamā runātāja Kellers Kundze. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze, Johansons kundze. Covid krīzes laikā Eiropas Schengen zona tika fragmentēta, tika atjaunots robežu kontroles un tūkstošiem cilvēku uh, tika nošķirti viens no otra. To pati varēja konstatēt savā pilsētā Strasbūrā. Tas bija kaut kas līdz šim nepieredzēts. Un es aicinu vēl uh, Uh, šīs vasaras sākumā organizēt pieredzes izvērtējumu, lai mēs saprastu, ko būtu varējuši darīt labāk līdzīgā situācijā un rast atbilstošus risinājumus. Es iestājos par to, ka ir nepieciešams integrēts tāks robežu pārvaldības mehānisms, to atbalsta arī daudz citi kolēģi, un aicinu būt gataviem jebkādam apdraudējumam, kas varētu ierobežot pārvietošanās brīvību vērtības arī tad, ja rastos uh, uh, epidēmijas otrais vilnis, jo brīva pārvietošanās ir ļoti svarīga ekonomikas atjaunotnei un darba vietu radīšanai. Paldies! Tagad vārds Markvart kungam. Paldies! Jā, mēs dzīvojam grūtos laikos, un tādēļ varbūt tieši grūtos laikos mums būtu jāapzinās, kāda laime mums ir tā dzīvot eh, šobrīd eh, šādā Eiropā. Un um, pēc uh, Pirmā pasaules kara 50 miljonu cilvēku mira no spāņu gripas, un mēs nedrīkstam aizmirst arī nacisma periodu Vācijā un to, ka nacisms iegrūda bezdibenī visu pasauli. Un tāpat nedrīkstam aizmirst Berlīnas mūri, kurš sadalīja Eiropu un cik laimīgi mēs esam, ka neesam dzimuši pirms simts gadiem. Un tieši šādos uh, krīzes laikos saskaromies ar vīrusu izraisīto epidēmiju. Mums ir jāapzinās, cik mēs esam laimīgi, cik daudz esam sasnieguši. Un mēs nedrīkstam pieļaut, ka vīrus nodara kaitējumu Eiropas projektam, kā to diemžēl piedzīvojam šajā krīzē. Paldies! Tagad vārds Džambatska kungam. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundz, godātie kolēģi. Vispirms vēlos koriģēt uh, to kolēģu teikto, kuri apgalvoja, ka dalību valsts pieļāvušas kļūdu atjaunojot robežu kontrolas. Nē, gluži otrādi, Eiropas komisija nedarīja to, kas bija nepieciešams attiecībā uz robežu kontroli, un komisija ar savu neadekvāto rīcību piespieda dalību valstis veikt vienpusējus pasākumus. Daudzi joprojām nav sapratuši, ka ir nepieciešamas drošas iekšējās un e, pirmkārt drošas ārējās robežas, lai e, nepieļautu to, ka tūkstošiem migrantu nelegāli šķērso robežas, mums ir jādomā par iekšējo drošību, un to ir parādījusi arī Covid krīze. Un uh, Eh, tādas valstis kā Nīderlanda ir rūpējušās, eh, rīkojušās pilnīgi bezatbildīgi, bloķējot Bulgārijas un Rumānijas uzņemšanu Schengens zonā. Paldies! Tagad vārds Bjerkas kundzei. Paldies. Kad mēs runājam par Schengenas zonu, mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir runa ne tikai par brīvu pārvietošanos Eiropas Savienības iekšienē, par braukšanu brīvdienās. Nē, Schengena ir saistīta ar uh, ārējo robežu slēgšanu Eiropas Savienībā, un tagad tas ir sasniedzis vienkārši uh, Uh, vēl nepieredzētu līmeni attiecībā, piemēram, uz Grieķijas robežas slēgšanu. Ārējo robežu aizsardzība tiek vērtēta augstāk nekā cilvēciskās cieņas aizsardzība. Ir pieļauti nepieņemami noziegumi. Un šajās dienās, piemēram, Horvātijā, kas ir uh, prezidējošā valsts, nelikumīgi raida atpakaļ cilvēks, kas cenšas cēršot robežu. Šeit ir jāveic izmeklēšana un šāda situācija jāizbeidz. Neviena valsts nedrīkst pārkāpt cilvēku tiesības uz ārējām robežām. Paldies! Nākamā runātāja Dipēns kundze priekšsēdētāja, komisārs kundze. Man bija trīs gadi, kad krita Berlīnas mūris, 13 gadi, kad Schengena tika iekļauta uh, Māstrikts līgumā. Eiropa vienmēr ir bijusi manas dzīves daļa, tā ir bijusi vienmēr brīvs un Uh, daudzsološs kontinents, un es nevarēju iedomāties, ka reiz redzējuši, ka tiek atjaunota robežu kontrols iekšējām robežām, bet, protams, situācija bija ārkārtēja. Šādi pasākumi sākumā izraisīja kaosu, Nu, pozitīvais aspekts ir tāds, ka mēs uh, sapratām, cik cieši mēs esam saistīti ne tikai pierobežu reģionos un ne tikai ekonomiskā ziņā. Mums e, Schengena ir absolūti nepieciešama, mums tā ir jāaizsargā par laimi. Schengena atgūstas, Eiropa atgūstas. Un tādēļ mums ir jāizdara pašsaprotami secinājumi. Mums ir jāuzlabo Schengenas darbība un jāizdo, jāizmanto, lai Eiropa varētu atvesļoties un kļūt vēl stiprāka. Paldies! Paldies! Tagad vārds Šimečkas kungam. Viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Komisārs kundze, es izteikšos slovāku valodam. Je sloboda, ktorú nám, ktorú nám zaručuje Schengen a ktorú... Cik gan trausla ir brīvība, ko garantizē Schengens zona. Un tagad mēs to redzam vēl jo vairāk ārkārtas situāciju paredzēja to, ka bija jāpieņem ārkārtas pasākumi ar kontrolēm, bet eh, šī eh, nekoordinētā forma, kādā tas notika, neņemot vērā juridiskos pamatus, tas gan vairs nav iespējams. Ir jāņem vērā, ka mm, Schengenas zona nav luksus, ko varam atļauties tad, kad viss ir kārtībā. Tā ir pamat brīvība. Tas mums ir pamat jautājums tā, lai vienotais tirgus atbilstīgi funkcionētu. Mums ir arī jāņem vērā, ka tas ir viens no Eiropas Savienības pamatakmeņiem. Mums ir jāmācies no šiem apstākļiem. Un tieši eh, labi, ka eh, tagad eh, varējām to novērot, lai no tā mācītos. Paldies! Tagad nākamā runātāja Vislēra Līmas kundze. Schengen, kas gan eh, būtu eh, gaidījis, ka eh, šī burvīgā pilsēta gūs tādus panākumus. Schengen ir kļuvusi par Eiropas bez robežām simbolu. Tas ir kļuvis par kaut ko tik dabisku, ka mēs nemaz nevaram atkal iedomāties, kā tas ir ceļot un apstāties. Schengen ir individuālās brīvības simbols, tā ir īsta Eiropas vienības brīv, brīvības pērle. Un tad notika pārvietošanās brīvības ierobežošanās. Jā, nu varēja saprast, kāpēc tas notika. E, un to varēja saprast, bet kā gan pamatot to, ka tiek aizvērta robeža tur, kur robežas abās pusēs situācija ir identiska. Man nenāktu prātā Eh, panikas dēļ eh, ierauties sevi. Nu, tāda mm, eh, neprātīga rīcība, bet pēc tam, pēc iespējas ātrāk, valstīm ir jāatver iekšējās robežas, ir mm, noteikti jāpārāk parūpējas par to, lai mm, tikai ār, galēji ārkārtējos gadījumos šādi ārkārtas pasākumi tiktu ieviesti. Tagad Nu, paldies eh, Līmas eh, kundzei. Tagad Reslēra kungs, viena minūte. Predsjedniče, sloboda kretanja za. Paldies priekšsēdētāji, pārvietošanās brīvība vairāk kā 400 miljoniem eh, pilsoņu ir modernās Eiropas pamats. Pasaules pandēmija tās rezultātā mm, tika aizvērtas robežas. Uh, Bet Eiropa, ko pazīstam, nav iedomājama bez pārvietošanās brīvības, kas ir izšķiroša ekonomikas atjaunošanai, turismam, mums visiem eiropeiskajam dzīvesveidam. Esmu gandarīts, ka Eiropas parlaments savā rezolūcijā atbalsta to, lai tiktu paplašināta Schengens zona ar citām valstīm. Īpaši svarīgi tas ir Horvātijai, kas ir gatava pievienoties šai brīvas pārvietošanās zonai, kas ir lielākā pasaulē. Mēs ceram, ka komisija to arī apstiprinās. Mums ir jāliek akcents uz Schengens ieguvumiem. Manai valstī ir visgarākā jūras robeža. Mēs vēlamies izmantot to, ka Horvātija uh, iestātos Schengens zonā, lai uzlabotu ekonomisko sadarbību un arī ārējās robežas. Paldies! Tagad arī Mona kungam viena minūte. Liels paldies priekšsēdētāji! Komisārs Kundze, ja jūs tāpat kā es būtu dzīvojis e, šos trīs mēnešus pie robežas, tad jūs varētu konstatēt, cik e, simboliski un cik pamatoti nu, Schengen tika bradāta ar kājām. Dalība valstis pat krīzes laikā pievērsās pie nacionāliem pasaukumiem, tādējādi vēršoties par Schengen. Tas nozīmē, ka vai nu tām nav uzticēšanās savā starpā, vai tā vispār nevēlas vienu otru runāt, un tā tas droši vien arī ir, varbūt abi. Un e, tas, protams, ir ļauni. Un jāsaka, šo problēmu neatrisinās ne robežu atvēršana, ne, eh, ne ģimene atkal apvienošanās. Un arī šī saulēcīgā exit, jeb um, kontroļu mazināšanas pasākumi nebūs uh, liederīgi. Tie ir jauni noteikumi, ko neviens atkal nesapratīs un tā tālāk. Nu, uh, Paskatīsimies, piemēram, uz Beļģiju. Mēs iesniedzām petīciju, lūgumu rakstu Schengena 2.0, tātad nākamā versija. Ar tās palīdzību nākotnē mēs varētu novērst to, ka, piemēram, pandēmijas laikā robežas tiktu slēgtas, tā lai beidzot pierobežu apgabalos atkal tā varētu būt kopēja kopiena. Lies paldies kolēģim Arimo. Un tālāk komisāra Johansona. Thank you. Paldies. Schengen nozīmē brīvību, un Schengena balstās savstarpējā uzticēšanā. Schengena ir milzu sasniegums, un to pierāda e, to, cik ļoti parlaments ir iesaistījies šī jautājuma risināšanā, lai atgrieztos pie pilnībā funkcionējošas Schengens zonas. Tad, kad pirms 35 gadiem tika parakstīts eh, Schengens nolīgums, miljoniem eiropiešu nebija tiesību pamest eh, savu valsti. Pēdējie mēneši mums atgādināja par to, kāda izskatās Eiropa bez brīvas pārvietošanās. Tagad pamazām, palēnām mēs atgriežamies pie savām brīvībām mēs nevaram uzskatīt eh, pārvietošanās brīvību par pašsaprotamu un aizmirst par to, cik svarīgs ir tās ieguldījums vārds Eiropas integrācijā. Mums katru dienu ir jāstrādā, lai uh, saglabātu mūsu kopīgo Eiropas projektu. Iesākumā es vēlētos, lai padomē tiktu pieņemts pareizais lēmums, lai sveiktu tās valstis, kas, ga, kas to gaida Schengenes zonām, bet ilgtermiņā mums būs mm, jāatrod eh, labāki risinājumi, kā tikai atgriešanās pie status quo. Un, protams, ir pats par sevi saprotams, ka visas dalība valstis, visas Schengenas valstis, tās, kas vēlas būt Schengenā, eh, tam ir pilnībā jāievēro fundamentālās tiesības un Eiropas akī labi funkcionējoša Schengens zona balstās uz savstarpēju uzticēšanos starp dalību valstīm un Schengens akī attiecīgu īstenošanu. Tāpēc kādi trūkumi vienā valstī var ietekmēt citas dalību valstis un tādējādi Schengenes zonu apdraudēt. Mums ir jāturpina parūpēties par to, lai Schengens eh, juridiskais satvars atbilst tā mērķim, lai varētu stāties pretī jauniem izaicinājumam, kā piemēram pašreizējais. Pirmkārt, labāk un pareizāk veicot īstenošanu, paredzot alternatīvas eh, iekšējām robežu kontrolēm, aizstājot tās ar policijas kontrolēm, izmantojot tehnoloģijas, arī sadarbojoties starp robežām un eh, informācijas apmaiņas starp tiesības sargājošām vadošajām iestādēm. Lai veicinātu uzticamību, mēs piedāvāsim atjaunotu dialogu ar visām dalību valstīm regulāra augstā līmenī politiskās debats par stāvokli Schengens zonā ar parlamentu un padomu. Esmu gatava turpināt cieši strādāt kopā ar jums visiem šajā iestādē, lai sasniegtu šo tik svarīgo mērķi. Paldies! Vielen Dank, Frau Kommissarin Johansson. Es folgt im Namen des Rates. Paldies Johansons kundzei. Tagad padomas vārdā Brņats kundzei vārds. Paldies! Paldies par debatēm. Jautājumi par iekšējo robežu kontroli atjaunošanu ir ļoti svarīgi, lai saglabātu Schengens akī. Tāpēc prezidentūra padomes vārdā vēlas cieši strādāt ar parlamentu un komisiju, lai rastu juridiski saprotamu un e, veiksmīgu struktūru, kas e, darbotos un attiektos abiem līdz likumdevējiem. Iekšlietu ministrija 5. jūnija videokonferences konferencē vienojās eh, par to, ka jāturpina koordinēti strādā atbilstīgi samērīguma principam un nediskriminācijai un balstoties uz tiem kritērijiem, kas definēti komisijas paziņojumam. Vairums eh, dalību valstu un Schengen saistītās valstis atcēlušas eh, iekšējo robežu kontroli un arī ceļošanas ierobežojumus 15. jūnijā. Pārējās valstis pauda vēlmi atcelt šos ierobežojumus līdz jūnija beigām beigām. Lielas paldies! Lielas paldies Barņats kundzei! Debats noslēdzam. Balsojums notiks rītdien. Man ir divi paziņojumi no Agri komitejas un no citiem pie, ir eh, vienāds priekšlikums necelt iebildumus Eh, pret eh, priekšlikumu, kas iztika vakar, izteikts vakardienas sanāksmes sākumā. Un saskaņā ar 111. pāntu 6. punktu attiecīgi šādi iebildumi nebūs, tad tas tiks uzskatīts par apstiprinātu. Gribu tāpat jūs informēt, ka vakar trijos tika iz, izteikti paziņojumi, un arī pret tiem nav bijuši nekādi iebildumi, tāpēc šie paziņojumi tiek uzskatīti par apstiprinātiem. Nākamais darba kārtības jautājums ir um, pārrobežu un sezonālo strādnieku situācija Covid krīzes kontekstā. Gribu jūs informēt, ka šo debašu laikā netiks pieļauta brīvā mikrofona procedūra un arī dzen nezilo kartīšu jautājumi. Uh, Debates sāksim ar paziņojumu no padomas puses un došu vārdu Nikolīnai Brņācai, kas ir prezidentūras pārstāve. Thank you. Paldies, godātie deputāti, komisāra kungs pārrobežu un sezonālie darbinieki sniedz atbalstu lauksaimniecībai, turismam, arī citām nozarēm, tad, kad dalību valstu darba spēks nevar uh, pārklāt vajadzību pēc eh, šiem darbiniekiem. Un uh, tagad šī vajadzība ir vēl jo uh, lielāka šajā bezprecedenta laikā, kad ir izcēlusies Covid epidēmija. Izolēšanās, fiziskās distancēšanās pasākumi būtiski negatīvi ietekmējusi ekonomisko situāciju uh, bezdarbs ir audzis un daži sektori ir uh, vairāk skarti nekā citi. Dalība valstis paredzēja virkni pasākumu, lai ierobežot ekonomisko ietekmi uz darba tirgiem, valstu sociālā nodrošinājuma sistēmām. Vairāk no šiem pasākumiem vērsti uz to, lai aizsargātu darbiniekus īpaši ekonomiski sensitīvos e, jautājumos un nozerēs. Un tagad pamazām izolācijas pasākumi ierobežojumi tiek atcelti, bet vajadzības joprojām ir liels. 5. maijā prezidentūra organizēja videokonferenci un tādējādi bija iespēja nodarbinātības ministriem dalīties viedokļos par pastāvošiem stratēģijām tika uzsvērta nozīme ekonomikas atveseļošanai, un Ministra arī uzsvēra to, cik svarīgi ir koordinēta pieeja, eh, lai nodrošinātu darbus un aizsargātu uh, sabiedriskās grupas pārro, pierobežu un sezonālo darbinieku jautājums vairāk kārtīgi parādījās diskusijās. Šī uh, e, ievainojumā grupa ir būtiska vairākos ekonomikas sektoros. Tā ir būtiska loma spēlēma ekonomikas atveseļošanā un šie darbinieki nevar tikt diskriminēti. Covid-19 pandēmija piespied dalību valstis uz laiku slēgt robežas. Tajā pašā laikā dalību valstis un uh, Eiropadomas locekļi skaidri kopīgā paziņojumā 26. martā paziņoja, ka uh, ir jānodrošina uh, atbilstīga preču un cilvēku kustība vienotā tirgū. Dažas dalību valstis ir atcēlušas visus pārobežu un sezonālo darbinieku uh, E, ierobežojumus, bet citas dalībvalsts ir apņēmušās to darīt pēc iespējas ātrāk. Nodrošināt drošus darba apstākļus ir tikpat svarīgi kā parūpēties par brīvu pārvietošanos. Uh, Ir būtiski, lai šī neaizsargātā grupa baudītu vienlīdzīgas tiesības, kādas ir mm, uzņemošās dalību valsts darba ņēmējiem. Viņiem ir jāsaņem adekvāts aizsardzības aprīkojums un, kur nepieciešams, arī piemērots mājoklis atbilstīgi sociālās distancēšanās pasākumiem. Turklāt darbinieki ir jāapmāca, jāinformē par jaunajām procedūrām. Uh, Dalību valstis arī ir apņēmības pilnas nodrošināt piekļuvi atbilstīgai sociālajai aizsardzībai pārobežu eh, situācijas darbiniekiem. Nosacījumi regulējumam par sociālo drošību turpmāk atbalsta brīvu eh, šo darbinieku pārvietošanās iespēju Un es vēlētos tagad pateikties parlamentam par to, ka eh, joprojām šos jautājumus mm, tas uztur savu prioritāšu augstgalā un sagaidu arī turpmākas debates. Paldies, Brņacas kundze. Tagad komisijas vārdā komisārs Šmīts. Priekšēdētāji, godātie deputāti. Markets. Ir ļoti svarīgi saglabāt brīvo tirgu. Galu galā atcerēsimies, ka miljoniem eiropiešu dzīvo citās dalībvalstīs nekā viņu valsts piedarība. Lēšam, ka apmēram pusmiljonu strādnieku nodrošina sezonālo darbu Eiropas Savienībā. Covid-19 krīze ir novedus pie bezprecedenta mēru pieņemšanas visās ES dalībvalstīs. Un tas, protams, tiešā veidā ietekmēja strādnieku brīvu pārvietošanos tieši tā, kā to ļoti labi parādīja iepriekšējās debatas. Komisijas loma šajā gadījumā ir skaidra. Mums jāpārliecinās, lai būtu brīva strādnieku pārvietošanās. Un šajā kontekstā 30. martā komisija publicēja vadlīnijas attiecībā uz strādnieku brīvu pārvietošanās tiesību izmantošanu. Mērķis bija, lai pārobežu un sezonālie strādnieki, kas īsteno darbu kritiski svarīgās jomās, nu, saņem uh, neierobežotu piekļuvi savai darbai darba vietai. Mēs ļoti daudz runājam, piemēram, par tiem strādniekiem, kas ir uz frontes līnijas, tā teikt. Un atkārtošu, ka šo strādnieku vidū nereti ir arī tieši sezonālie strādnieki un darba ņēmējiem. Un viņi šajās krīzes laikā ir īstenojuši tādu lomu, ko nevarēja izpildīt neviens cits. Viņi ir strādājuši nodrošinot izšķirīgi svarīgas preces un pakalpojumus, piemēram, pārtiks e, piegādes robežā sektorā. Lai nodrošinātu skaidrību, komisija turklāt publicēja arī faktu lapu un jautājumus un atbildes, kur tik ietverta informācija par pārrobežu un strād, e, sezonālo strādnieku situāciju, uh, um, saistībā ar ierobežojumiem, kas noteikti Covid krīzes ietvaros. Pamatojoties uz dialogu ar dalību valstiem, konstatējam, ka šīs vadlīnijas patiešām ir devušas pozitīvu ietekmi. Mēs turpinām vērot situāciju un uh, raugāmies uz to, lai dalību valstis pieņem proporcionālus un samērīgus mērus apkarojot vīrusu izpl izplatību un lai šie pasākumi nebūtu diskriminējoši ir, svarīgi, ir tāda svarīga Eiropas Savienības eh, tautsemniecības sektora, kā piemēram lauksemniecība un turisms, kam ir vajadzīgs sezonālo strādnieku atbalsts konkrētiem gada periodiem, jeb sezonām. Sezonālie strādnieki nereti ir lielā mērā pakļauti riskam dažāda veida ļaunprātīgai izmantošanai, nelabvēlīgiem darba apstākļiem, nepiemērotiem dzīves apstākļiem, tāpat arī mēdz būt kļūmes ar piekļuvu veselības aprūpas sistēmai un tam līdzīgi. Darba tiesību pārkāpumi, neadekvāts sociālais sociālais nodrošinājums. Ir e, jautājumi, kas viņiem aktuāli. Turklāt viņi nereti cieši arī no, no šī pelēkā ekonomikas sektora ietekmes, respektīvi viņu um, darbs norisinās nelegāli. Covid krīze šo situāciju izlika prožektoru gaismā un skaidri un gaiši norādīja uz tām problēmām, ar ko sastopas sezonāli strādnieki un ar ko tie sastapušies jau ilgāku laika periodu. Lai arī nesen situācija sākus uzlaboties, joprojām pastāv ļoti būtiskas problēmas sezonāliem strādniekiem, un tieši tāpēc tās jāsāk būt arī risināt. Princips, kas tiek piemērots sezonāliem strādniekiem, ir pavisam skaidrs. Viņiem jānodrošina vienlīdzīga attieksme un pilnīgi jāizslēdz jebkura diskriminācija attiecībā uz ES mobilajiem strādniekiem salīdzinājumā ar dalībvalsts eh, vietējiem strādniekiem. Tieši tādā veidā vislabāk nodrošināsim aizsardzību šiem sezonāliem un pārobežu strādniekiem un visam mobilajam darba spēkam. Tas nozīmē, ka sezonālie strādnieki mm, ir ar tieši tādām pašām tiesībām kā valsts piedarīgie vai attiecīgās dalībvalsts rezidenti, piemītnieki. Vienlīdzīga attieksme nozīmē atbilstību nacionālo tiesību aktu piemērošanu, tostarp to tiesību aktu piemērošanu, kas izriet no ES direktīvām attiecībā uz mobīlo darba spēku. Ņemot vērā, ka atsevišķi tautsemniecības sektoru un tīpaši lauksemniecības sektors ir tādi, kas prasa sezonālo strādnieku klātbūtni no dažādām citām dalībvalstīm, komisija uzdeva dalībvalstīm apmainīties ar informāciju un izveidot specifiskas procedūras, lai nodrošinātu nodrošinātu atbilstīgu šo sezonālo strādnieku pārvietošanos. Šai saistībā atzinīgi vērtēja kopējo deklarāciju par sezonālo strādnieku aizsardzību, ko parakstīja 15. maijā Eiropas Savienības sociālie partneri lauksaimniecības jomā. Turklāt atzinīgi vērtēju arī paziņojumu, ar ko nāca klajā dalība valstis pieņemt, na, pielāgot nacionālo ties, nacionālos tiesību aktus un labāk kontrolēt to izpildi. Dati liecina, ka sezonālā, um, sezonālais darbs nereti notiek nelegāli un tiek saistīts ar ļaunprātīgu izmantošanu izmantošanu, lim, ierobežot piekļuvi sociālajām tiesībām un arī neadekvātiem darbu un veselības apstākļiem. Šajā kontekstā ir ārkārtīgi svarīgi informēt eh, gan strādniekus, gan uzņēmumus par instrumentiem, par tām priekšrocībām, ko dotu legāli deklarēts darbs un eh, ļaut tām pāriet uz šādu legāli deklarētu darbu. Un tieši tāpēc šāda būtu laba atbilstīga platforma cīņai pret nelegālo darbu. Šajā gadījumā arī Eiropas Savienība šeit var darīt savu, eh, vēršoties pret nelegālo darbu, pārobežu sezonālo strādnieku situācijā, un tas, protams, īpaši aktuāls arī jauniešiem. Nākotnē šī veidojumā platforma un ES koordinācijas birojs um, tiks no, nodots Eiropas darba iestādes pakļautībā. Tikko šīs abas struktūras sāks pilnībā darboties, tās saņems arī atbalstu, protams, no komisijas, lai palīdzētu sekot līdzi darba tiesību aktu ievērošanai visā tiesību, darba tiesību jomā, īpaši attiecībā uz pārobežu un sezonālajiem strādniekiem. Viens no Eiropas Savienības noteikumu mērķiem attiecībā uz sociālās nodroš sociālo nodrošinājumu koordinācijām ir pārliecināties, ka strādnieki, kas eh, pārvietojas uz vienu vai vairākām dalību valstīm, kā sezonālie strādnieki, tiek pakļauti tai likumdošanai, kas aktuāla tajā dalību valstī, ar kuru tiem ir visciešākās saiknes un tādējādi tiktu veicināta stabila un ilgspējīga sociālā nodrošinājuma sistēma. Biežas pārmaiņas piemērojumos sociālā nodrošinājuma noteikumos var radīt šķēršļus brīvai pārvietošanās eh, sistēmai un sezonāliem strādniekiem. Esmu pārliecināts, ka savstarpēji koordinācija un palīdzība dalību valstu starpā, kā piemēram divpusēja līguma slēgšana vai informācijas nodrošināšana tajā valodā ehm, par, eh, nodroš, par sociālo nodrošinājumu, ko eh, sezonālie darbinieki saprot, ļautu šo situāciju uzlabot. Mēs šajā saistībā jau 2016. gadā nācām ar priekšlikumu, bet tas joprojām tiek apspriests ar parlamentu un padomu. Esmu apņēmības pilns jums palīdzēt finalizēt darbu pie šī ļoti svarīgā modernizācijas procesa attiecībā uz šiem noteikumiem. Tāpat gribu arī paust atkārtot atbalstu Eiropas Savienības sociālā nodrošinājuma numura ieviešanai, par ko jūs runājat savā rezolūcijas projektā. Gribu teikt arī ko svarīgu par veselības aizsardzību darbā. Ņemot vērā šo pašreizējo krīzi, tas ir jautājums, kurā nedrīkstam pieļaut kļūdas un uh, mums jāiestājas par saviem pilsoniem. Mums ir tiesība akti, kas attiecas uz darba apstākļiem un uh, aizsardzību darbā, un tas attiec uz pilnīgi visiem strādniekiem un darba ņēmējiem, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī viņi strādā vai kādus uzdevumus veids. Uh, jāpārdrošinās, jā, jāpārliecinās, ka nodrošināt veselību un drošība darbā, un tā ir mūsu kopējā atbildība. Uzņa, darba devēja uzņēmums de, devēja pienākums ir nodrošināt atbilstību visiem tiesību aktiem un pārliecināties, ka visa veida riski tiek ņemti vērā, izvērtēti, tostarp arī jauni parādījušies riski un tiek īstenot atbilstīgi aizsardzības pasākumi. Šāda veida vērtējums ir īpaši svarīgs tajos sektoros, kur, piemēram, strādnieki varētu būt īpaši pakļauti riskam šajā gadījumā. Darba devēja turklāt ir ar pienākumu nodrošināt strādniekiem atbilstīgo informāciju, kā arī nepieciešamo aizsardzību aizsardzības aprīkojumu un higiēnas produktiem. Papildus eh, vadlīnijām par sezonāliem strādniekiem, ko sagatavoja Eiropas komisija, Eiropas Savienība ir spērus vēl virkni citu soļu, lai atbalstītu dalībvalstis šai konkrētajā jomā. Bet te nu man jāpiemetina, ka tieši dalībvalstu atbildība ir kontrolēt pieņemto tiesību aktu un no to izrietošo tiesību īstenošanu jo, protams, ka šie noteikumi attiecas arī uz sezonāliem strādniekiem. Eiropas Savienības veselības un drošības eh, aģentūra, da, darbā aģentūra ir sagatavojusi vadlīnijas attiecībā uz Covid-19 krīzes situāciju un, eh, pa, un tur runā arī par atgriešanos darba vietās. Šis dokuments var palīdzēt darba devējiem risināt ar veselības aizsardzību saistītos aspektus darba vietās. Turklāt vēlamies atsaukties arī uz attiecīgajām dalībvalstu nacionālajām vadlīnijām, kas saistīts ar arodu veselību un amatiem produktiem, eh, kas varētu būt saistīti ar īpašu risku. Uh, Protams, ka veselība un drošība darbā ir tā prioritāte, kas būs man ļoti aktuāla arī visus turpmākos gadus. Turpināšu cieši sastrādāties ar Eiropas parlamentu, ar jums, godātie deputāti, lai atjauninātu veselības un da darba veselības un drošības direktīvu um, un lai raudzītos arī uz visu veidu sekām, kas izriet ši no šīs konkrētās Covid krīzes un uh, lai mēs domātu par visiem, kas ir riskam pakļaut visvairāk. Nedrīkstam aizmirst, ka ļoti daudz sezonālie mm, strādnieki Dzīvnieki turklāt ir trešo valstu pilsoņi, un Covid-19 krīze ir būtiski ietekmējusi viņu spēju ierasties Eiropas Savienībā. Eiropas komisija uzskata, ka šie strādnieki, un īpaši te runājam par lauksaimniecībā strādājošiem, nereti ir ar būtisku funkciju pakalpojumu nodrošināšanā. Tāpēc jau martā mēs mudinājām dalībvalstis pilnvarot ārpus Eiropas Savienības uh, dzīvojošu sezonālu strādnieku ierašanos Eiropas Savienībā, tātad šķērsot robežu. Atzinīgi vērtēju jūsu rezolūciju, domāju, ka tas ir labs ieguldījums nākotnes politikas veidošanā. Jūs vēl, vēlties panākt tos pašus mērķus, ko mēs mēs un pārliecināties, ka sezonālo strādnieku tiesības tiek aizsargātas un ka Eiropas Savienības noteikumi tāpat laikā tiek ievēroti un īstenoti, un tāpat laikā sociālais pīlārs un tiesības attiecas uz pilnīgi jebkuru. Lielas paldies komisāram Šmitam, saka priekšādātājs tālāk tautas partija, es atvainu, vārdā došu vārdu Lenars kungam. Paldies priekšādātāji! Mēs šeit parlamentā bieži dzirdam populistus runājam, ka lūk, Schengena būs, eh, jā, par Schengenu būs jāaizmirst, visas valsts atgriezīsies piekšējo robežu kontrols, un tā tiešām ir tāda skumja nākotnes aina, un faktiski, nu, tādu zināmu, nu, ieskatu jau piedzīvojām, tai visā ir joprojām tik Mm, un ir tik ļoti daudzas profesijas, kurās strādājošiem šī situācija bija vienkārši murgs. Celtniecībā strādājošiem, lauknēmniecībā strādājošiem bija cilvēki, kas strādāja citās dalībvalstīs un nevarēja atgriezties pie ģimenēm. Tāpat arī MVU piedzīvēja milzīgas problēmas, piemēram, lauksaimnieki, kuriem zemenes sapuva uz lauka, tāpēc, ka nebija neviena, kas tās nolasa. Uh, Un jāsaka, mums jau pietrūks tikai tā, ko mēs esam piedzīvojuši, un mēs esam piedzīvojuši šo bezrobežu situāciju. Mēs nevēlamies atteikties no Eiropas Savienības ārējām robežām, nē, bet varbūt mums vajadzētu vairāk novērtot to, kas mums ir šis kopējais vienotais darba tirgus, kas ir tik ārkārtīgi svarīgs. Un, eh, protams, šādā kontekstā ir jādomā par atbilstīgiem standartiem, atbilstīgos standartos nodrošināto apmešanos un darba apstākļiem, un tā ir tā aina, ko vēlos redzēt Eiropā. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies Lenārs kungam. Tālāk uz vienu minūti Gabriela Bišofa. Jā, danke, Herr Fos. Lielas paldies priekšādātājiem. Vakar Vācijā jau atkal tika konstatēti simtiem jaunu koronavīrusu gadījumu. Nu, es biju vienkārši šokēta. Uh, Un es biju pārsteigta, ka mēs no šīs krīzes vispār neko neesam mācījušies, nees, neesam atbildību uzņēmušies. Un tagad vēl viens cits vēlas uzvelt eh, vainu, piemēram, Rumānijas un Bulgārijas ieceļojušiem sezonāliem strēniem, kā viņi būtu šo vīrusu ieveduši. Nē, tā nav taisnība. Mums ir jāizbeidz eh, šādi nelabvēlīgi darba apstākļi, kas tiek, eh, kam tiek pakļaut šie strādnieki. Un ar vadlīnijām šajā gadījumā nepietiek. Mums ir vajadzīgi strīdīgi strikti noteikumi, strikti mēri un likumi, un turklāt jāsako līdzi šo tiesību īstenošanai. Tā jākon, tās jākontrolē krietni labāk. Bet gribu paust arī vienu aicinājumu visiem tiem mobilajiem eh, strādniekiem un pārobežu darba ņēmējiem Lūdzu, nezaudējiet cerību, tāpēc, ka šīs robežas tika slēgtas. Nezaudējiet cerību uz brīvu un godīgu darba tirgu, uz brīvu pārvietošanos. Mēs kā parlaments esam gatavi par to visu iestāties. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Tālāk uz divām minūtēm Dačens Čolos. Dragi kolēģi, în primul rând vreau să identificăm corect obiectul acest. Paldies, kolēģi, paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām gribētu runāt, eh, pieminēt, par ko mēs īsti šeit runājam, par pārobežu un sezonāliem strādniekiem. Un tie taču faktiski ir eh, ļoti daudzu tautsēmniecības sektoru, tā teikt, asinis un dzīvība. Viņi pieder faktiski ģimenei daudzās, eh, daudzās saimniecībās, laukos. Viņa palīdz uh, Um, virzīt uz priekšu tautsēmniecības sektors, un bez viņiem viens otrs sektors nebūtu spējīgs darboties. Turklāt šie strādnieki nāk no dažādām valstīm. Viņi turklāt uh, šo darba dēļ atstāja savas ģimenes un bērnus, uh, lai uz sezonu dotos projām. Nu, un, uh, Un ja mēs šos pils, un ja mēs šiem pilsoņiem neļausim doties pāri robežām, tad tādā gadījumā, piemēram, pārtikas ražošana, kā sektors būs ļoti apdraudēts, tāpat arī turismā pakalpojums sniegšana būs ļoti švaka. Tas attiecas arī nereti uz veselības aprūpas sektoru, un tāpēc gribu runāt par lūk, gribu at, vēlreiz uzstāt, cik ārkārtīgi svarīgi ir tieši šie strādnieki ļoti daudzām dalībvalstīm. Te runāja par lieliem un maziem lauksaimniecības uzņēmumiem, par slimnīcām, par daudzām citām jomām, kurš sezonālo strādnieku darbs ir izšķirīgi svarīgs. Un jāsaka, viņiem nodrošināt atbilstīgus darba apstākļus ir pats mazākais, ko, es, ko varam viņiem palīdzēt. Bet jāsaka, šobrīd daudz šie sektori dalībvalstīs ir nobloķēti. Redzam, ka šie sezonālie strādnieki tāpat laikā, tā pašā laikā nereti dzīvo jebkādos zemstandarta apstākļos, viņiem netiek nodrošināta veselības aprūpe, netiek nodrošināta atbildīga darba drošības apstākļi. Nereti Viņi cieš no ļaunprātīgas izturēšanās un rīcības. Mūsu priekšā ir šī rezolūcija. Es priecājos, ka tā ir sagatavota. Es ceru, ka nu, pieņemsim to ar lielu atbalstu. Mēs šiem cilvēkiem esam daudz ko parādā. Ir jābūt viņu darbam atbilstīgi regulētam un vēlos, lai piemēram, arī uzņēmumi, kas cenšas viņus izmantot ļaunprātīgi, tiktu sodīti. Par to arī es tāpēc, tāpēc skatos šeit uz jums, komisāru, un uz komisiju. Arī mums šeit ir uz pie šiem mērķiem kopīgi jāstrādā. Un, eh, liels paldies, saka priekšādātājs, paldies Čalašu kungam. Tālāk uz vienu minūti kolēģi Žemī. Oui, monsieur. Jā, priekšsēdētāji godātie kolēģi, šī uh, rezolūcija ir paredzējusi reglamentēt eh, darba ņēmēju brīvu pārvietošanos. Un nu, tik un tā, tā rada problēmas. Komisija uzskata gandrīz par eh, pilnīgi neaizskaramu šo brīvās pārvietošanās principu un eh, runājot par līdztiesību un nediskrimināciju, bet tas ir pretrunā ar nacionālo prioritāti un ar šādiem sezonas darbiniekiem, norīkotiem darbiniekiem grib ietekmēt mūsu lēmumus. Mēs pieprasām aizliegt šādus norīkotos darbiniekus un piešķirt prioritāti vietējiem strādājošiem. Paldies, Žamē kundzei. Tagad vārds Desuters kundzei. Priekšsēdētāja komisāra kungs šī Pandēmija parāda, ka 17 miljoniem mobīlo darbinieku Eiropas Savienībā ir slikti darba apstākļi. Sociālās aizsardzības uzlabošana bija nepieciešama jau pirms krīzes, bet tā kā uh, Eh, ir ļoti slikti darba apstākļi, eh, spārģeļu lasīšanā, fermās, gaļas kombinātos, daudziem atvērās acis. Ne vienmēr šo cilvēku uh, tiesības darbvietās tiek ievērotas. Ir arī jāatvieglo robežu šķērsošanu šiem cilvēkiem, labāk jākoordinē sociālās aizsardzības sistēmas, un tas jādara steidzami. Šie strādājošie ir pirmajās rindās, piemēram, slimnīcās un pansionātos strādāja daudzas darbinieces no Rumānijas, strādāja virsstundas. Šie darbinieki ir absolūti nepieciešami, un mums ir jānodrošina viņiem uh, sociālā sociālā aizsardzība, veselības aprūpe un darba drošības noteikumu ievērošana. Tas ir uh, absolūti prastība. Paldies. Tagad vārds Rafalskas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, komisāru kungs, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Pārobežu un sezonālie darba ņēmēji īpaši ir cietuši koronā vīr, koronavīrusa um, krīzes apstākļos. Daudziem nebija iespējams atgriezties izcelsmes valstīs, un šie cilvēki ir daudz vairāk atkarīgi no darba devējiem un aģentūrām uh, nekā citi strādājošie. Arī Uh, dzīves apstākļi ir bieži vien ļoti slikti, viņu tiesības netiek ievērots attiecībā uz darba drošības prasībām un minimālo algu. Tas viss parāda, ar kādām problēmām saskaras sezonālie darba ņēmēji, viņi pārsvarā ir no Austrumēropas. Un tāpat uh, Uh, situācija parādīja, ka šādi darbinieki ir izšķiroši, izšķiroši svarīgi daudzās nozarēs, un tādēļ viņu darbs ir atbalstoši jānovērtē un jāpārtrauc ļaunprātības. Ko komisija iecerēs darīt? Paldies! Tā nedrīkst rīkoties. Ir jāievēro uzstāšanās laiks, un tagad vārds Būtīgs kungam. Paldies priekšstādātāju kolēģi. Mēs balsosim par svarīgu rezolūciju par uh, pārobežu sezonālajiem norīkotajiem darbiniekiem. Viņu tiesībām ir ļoti uh, E, iepriecinoši gan labējie, gan kreisie, pat liberāļi atbalsta šādu rezolūciju, un tā varbūt būs pirmā reize, ka daži no jums atzīs, ka absolūta tirgus prioritarizācija e, nodara kaitējumu strādājošo tiesībām. Protams, Uh, ir iesniegts arī grozījums, jūs varat vēl to atbalstīt, bet tomēr apsveicams fakts, ka jūs šodien spērat šo soli. Uh, nu, saka, ka Covid krīze ir tagad atvērusi jums acis uz to, ka darba ņēmē Eiropā tiek eksploatēti. Nu, tam es īsti neticu, bet jūsu notiek, jūs noteikti ietekmējas spiediens, ar ko jūs saskārāties, redzot, ka šie cilvēki dzīvo vagoniņos, ka ir veseli Uh, re, avio reisi bija uh, pārpildīti ar šiem cilvēkiem no Rumānijas dototies, piemēram, uz Vāciju. Nu, bet šī rezolūcija kārtējo reizi atkal ir nesaistoša. Protams, jūs par to nobalstosiet, bet tagad jāspēr nākamais solis, ir jāpārskata Eiropas normas, lai šie uh, cilvēki prioritāri varētu baudīt ekonomikas brīvību un izbaudīt tirgus priekšrocības. Paldies, Putinkungs. Tagad vārds Rondinelli kundzei. Paldies. Pandēmija pēdējo nedēļu laikā ir parādījusi to, ka Eiropas darba tirgus ir ļoti integrēts un bez da brīvas darbinieku pārvietošanās, tīpaši sezonālo darbinieku pārvietošanās, vesels nozars var apstāties. Un ja kāds cilvēks dodas strādāt uh, uz citu valsti ar zaļo karti, tad viņam ir jānodrošina augsti uh, veselības aprūpes uh, standarti, dzīves apstākļi, tāpat arī darba apstākļi labi. Mēs uzskatām, ka ka Eiropas Savienībā ir jāatbalsta Eiropas uh, Savienības dalību valstīs darba likumdošanas harmonizācija un tāpat jāvēršas pret dempingu attiecībā uz darbinieku veselības aprūpi un uh, darba drošības noteikumiem. Mēs domājam, ka šī rezolūcija būs e, pamats e, jauniem tiesību aktiem, kas nodrošinās labāku aizsardzību Eiropas e, Savienības darba ņēmējiem. Paldies! Nākamais runātājs, godātājs, priekšsēdētāji, kolēģi, šodien ir tāds politiskais modes vārds, sistēmiska ietekme, un tagad mēs to dzirdām uh, attiecībā gan uz uh, iekšējo tirgu, gan uz darbinieku uh, brīvu pārvietošanos, cik sistēmiski svarīgs tas ir mūsu ekonomikai. Vācijā ir arī darbinieki, kuri strādā slimnīcās un kuriem jāizdomā tagad, kas viņam svarīgāks darbs vai ģimene, ja viņi netiks pāri robežai. Tāpat arī mēs redzam tagad, kāda ir situācija gaļas kombinātos Vācijā un Nīderlandē Un ir labi, ka parlaments beidzot ir ierosinājis šādu rezolūciju, vēršoties pie komisijas un dalību valstīm, lai e, tagad arī ir viņiem jārīkojas un jāpanāk rezultāti. Paldies, tagad vārds Jangērijus kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Var. Uh, nu, domāt, kas gan cilvēkiem prātā, kad uh, tiek uh, vesti strādnieki no Rumānijas, kas strādā līdz pat 16 stundām dienā, kā dēļ uh, šiem uh, cilvēki būtu, cilvēkiem būtu jādraud, ja viņi ir slimi, ja viņiem ir uh, paaugstināta temperatūra Un iedomājieties, ja cilvēkus atstāja vienkārši ceļa malā, pilnīgi bezpalīdzīgus, bet šādas situācijas ir reāli notikušas cilvēkus nevar izmest vienkārši ceļa malā. Cilvēki nav kaut kāda vienreiz lietojama prece šie sezonālie darba ņēmēji strādā lauksaimniecībā, pārtiks nozare, un šeit darba apstākļi ir ārkārtīgi pasliktinājušies salīdzinot Uh, ar iepriekšējiem gadiem, un mums ir jāvēršas pret šādu situāciju, jāvēršas pret eksploatāciju, jāpārskata direktīva par norīkotiem darbiniekiem, jānodrošina cienīgi dzīves apstākļi šiem cilvēkiem, ir jāveic biežāk darba inspekcijas pārbaudas šajās nozarēs, un ir jāievieš Eiropas sociālās apdrošināšanas numurs Es zinu, ka komisārs Šmits strādā pie minēto problēmu pārvarēšanas. Tagad Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāveic pasākumi, jāsāk rīkoties, jo strādājot uh, citā Eiropas Savienības dalību valstī, ir tiesības, tās ir darba ņēmēja tiesības, bet tad katram cilvēkam ir jābūt pārliecinātam par to, ka viņam būs droši un labi darba apstākļi. Paldies! Tagad vārds kolēģim Pislāru. Paldies! Mūsu grupas riņu ierosinātā rezolūcija ir veltīta uh, Eh, sezonas un eh, pārobežu darba ņēmēju situācijas uzlabošanai. Šeit ir runa par bulgāriem, rumāņiem, poļiem. Šie cilvēki pat ir uh, miruši vai uh, daudz cietuši, dzīvojot konteineros un citos sliktos apstākļos, bet viņi taču vēlējās palīdzēt Eiropas ekonomikas attīstībai Un šie sezonas darba ņēmēji ir kā simbols tam, kā darbojas iekšējais eh, tirgus. Mēs uzklausām eh, jūs eh, Uh, sezonas uh, strādājošie, un mēs cīnīsimies par jūsu tiesībām strādāt uh, jebkur Eiropā, cienīgos apstākļos. Tas ir mūsu morālais pienākums, mūsu juridiskais pienākums darīt visu iespējamo jūsu situācijas uzlabošanai gan tagad, gan nākotnē. Paldies! Tagad vārds Pancas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es. Uh, ar dažiem iebildumiem atbalstu rezolūciju par uh, pārobežu un sezonas uh, darba ņēmējiem. Arī Itālijā simtiem tūkstošu cilvēku strādā citās valstīs, piemēram, Francijā, Austrijā, San Marino un arī Šveicē šī rezolūcija ir jātiecina arī uz citām kaimiņu valstīm - Šveici un apvienoto karalisti, lai arī tur tiktu nodrošināt cienīgi darba apstākļi sezonas darba ņēmējiem, jo tieši šie cilvēki ir vismazāk aizsargāti. Un uh, ir jāpanāk, lai valstis tiešām īstenotu aizsardzības pasākumus sezonas darba ņēmējiem, eh, kuri ir zaudējuši darbu Covid krīzes apstākļos. Tāpat ir jālegalizē nelegālie migranti, eh, tā šeit tiek teikts, bet ja mēs pārspīlējam, tad tas var nodarīt kaitējumu Eiropas Savienībai. Paldies! Tagad vārds Torikungam. Paldies, priekšsēdētāji komisāri kungs. Covid krīzes apstākļos dalību valstis un komisija ir eh, vairāk kārt pārkāpušas uh, Uh, darba ņēmēju tiesības, slēdzot robežas un trešo uh, valstu pilsoņi ir pamesti likmeņa varā uh, un pilnīgā darba ņēmēju varā. Viņiem ir bijis jādzīvo nepieņemos apstākļos, nevarēja atgriezties savās izcelsmes valstīs. Un tas ir uh, Eh, necienīga attieksme pret cilvēkiem, kuri strādā svarīgās nozarēs, un šāda situācija ir Eiropas Savienības necienīga. Mums ir eh, nepiekāpīgi jāaizstāv visu eh, cilvēku tiesības un jādara vēl vairāk. Eiropai ir jāpāriet no šo uh, strādājošo eksploatācijas uz uh, to, ka tiek nodrošinātas vienādas tiesības visiem reāli un lai tas viss būtu pārbaudām un uzskatām. Paldies, Satorī kungs. Tagad vārds uh, Koš, Košanovs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji ir uh, ļoti liels skaits uh, pārobežas režīmā strādājošo, un mēs redzam Covid krīzes apstākļos, ja tiek slēgts robežas, tad cilvēkiem jāizvēlas vai nu viņi paliek kopā ar ģimenēm un zaudē darbu, vai arī dodas uz darbu un nevar satikties ar ģimenes locekļiem. Un ir daudzi cilvēki, kur strādā svarīgās nozarēs, transportā un citās nozarēs, bet viņu situācija bieži vien ir ļoti nestabila, viņi tiek diskriminēti, netiek indeksēti ģimenes pabalsti. Piemēram, mums ir jāmācās no šīs situācijas un jānodrošina to, ka, durvi, ka robežas paliek atvērtas un ir jāveic arī citi pasākumi. Paldies! Tagad tagad vārds šaimi kundzei. Godātie kolēģi, es gribētu stāstīt par jasmīnu, kura lasa melones, aprikozes, persikus. Viņa eh, strādā 200 stundas mēnesī, un viņai, viņai ir slima, viņai ir izkaisītā skleroze, un tas ir šo ilgo gar, darba gadu rezultāts, bet viņai nav pat sociālās aizsardzības seguma. Es stāstu par sezonas darbiniekiem, par norjūt norīkotiem darbiniekiem. Viņi strādā Spānijā vai Francijā, bet nāk no Gvinējas un citām tālām valstīm šie eksploatētie darbinieki dzīvo ļoti grūtos apstākļos, un krīzes apstākļos viņi dzīvoja vienkārši šaušilīgos apstākļos. Šo cilvēku eksploatācija ir jāpārtrauc ar absolūti nepieņemamu, un Eiropas Savienībai ir jāgarantē tiesību ievērošana šiem cilvēkiem un jāatceļ direktīvu par norīkotajiem darbiniekiem. Paldies, Šaibī kundze! Zālē neredz Radačovska kungu. Tagad vārds Budas kungam.